Dear colleagues, Darbie kolēģi, es gribētu sveikt eh, komisāra amatu kandidātu klimata politikas un enerģētikas jautājumos Miguelu Arijas Kaņietes kungu uz viņa publisko uzklausīšanu, kuru kopīgi organizē vidas sabiedrības veselības un pārtīks nekaitīgumu komiteju un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju. <coughs> Wait, ja, pagai, ja jūs pagaidīsiet, es izskaidrošu vienu mirklīti. Migels Aliras Karunjete šobrīd uh, ir eh, Eiropas parlamenta deputāts. Viņš eh, bija no 86. līdz 98. Eh, gadam arī deputāts, un viņš bija reģionālās attīstības eh, komitejas priekšsādātājs no 97. līdz 99. gadam. Spānijā viņš vairāk kārt bija senators, deputāts un arī lauksaimniecības ministrs un arī lauksaimniecības pārtiks un vides ministrs no 2011. līdz 14. gadam. Viņš arī pārstāvēja Spāniju Eiropas Savienības delegācijā ANO klimata samitā gan Dohā, gan Varšavā Viņa portfelis uh, attiec uz ļoti svarīgiem jautājumiem, kas ieptilpst mūsu komiteju uh, kompetencē. Vispirms par viduskomiteju, kuru man ir tas gods vadīt. Tur mēs iestājāmies par efektīvu un ambiciozu klimata politiku un ilgspējīgu zaļo izaugsmi. Prioritātes klimata politikas jomā uh, ir īpaši jāuzsver. Eiropas Savienībai ir efektīvi jāstrādā eh, starptautiskajās klimata sarunās, eh, ņemot vērā, ka 2015. gadā Parīzē būs klimata samits, ir jānosaka mērķi klimata un enerģijas jomā 2030. gadam, un ir arī jāpārskata Eiropas Savienības CO2 tirgus, jo īpaši emisiju tiesniecības sistēma. Gribētu atgādināt, ka parlaments Rīga uzklausīšanas komisāram at kandidātiem un iztaujā viņus attiecībā uz viņu kompetencēm, viņu zināšanām un personālo neatkarību. Un mēs arī pārbaudīsim, kā komisārs prot komunicēt. Atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem ir pieejams 8 angļu valodā, un uh, visiem tika nosūtīts 26. septembrī. Visas uh, citas valodas versijas tika iesniegtas deputātiem šodien. Pirms uh, runāju par uzklausīšanu, kā tā noritēs, došu vārdu Buzeka kungam, kurš ir Rūpniecības, Sērniecības un enerģētikas komitejas vadītājs. Uh, Paldies, Lavijas kungs, mēs kopīgi vadīsim šo sanāksmi un ļaujiet man arī sveikt mūsu komisāra amata kandidātu Miguel Orojas Kaņeti. Jūs esat parlamenta deputāts, līdz ar to esat mājās. Un Envi un Itre komitejas kolēģi, mēs ļoti labi sadarbojamies, un tas mums arī ir jādara. Uh, Un es pirmajā sasaukumā, kad šeit strādāju, strādāju abās komitejās, un šis darbs bija ļoti interesants. Sveicu jūs visus, kas sēž šeit zālē, Eiropas eh, NVO pārstāvjus, dalībvalstu pārstāvjus, un sveicu arī mūsu uzklausīšanas skatītājus, kas eh, vēro šo tiešraidi eh, parlamenta tīmekļa vietnē. Tāpēc, ka šī uzklausīšana tiek straumēta internetā tiešsaistē. Bet eh, ļaujiet man eh, teikt dažus ievadu vārdus. ITRA komiteja ir atbildīga par enerģijas politiku, un tā būs arī būtiska eh, daļa komisāra portfelī. Šeit ir trīs interesanti jautājumi energoefektivitāte, energo ietaupījumi un jaunas un atjaunojams enerģijas uh, avotu uh, formas. Tas viss ir saistīts arī ar klimata jautājumiem. Vēl viens uh, svarīgs jautājums - iekšējais enerģijas tirgus, energopiegāžu drošība, energotīklu starpsavienojumu veicināšana, Transeiropas tīklu attīstība, pētniecība, jo īpaši enerģētikas jomā, enerģētikas savienība. Tas viss ir ITRA komitejas atbildības jomā. Tātad mēs eh, ar lielu interesi gaidām, ko jūs teiksiet, eh, komisāra amatkandidāta kungs, eh, kā jūs to visu gatavojaties īstenot. Eiropas Savienības enerģētikas politika ir balstīta uz uh, tā saukto enerģijas trīs stūri - drošību, uh, pieejamām cenām un uh, noturību attiecībā uz klimatu politiku. Mums ir jāpanāk līdzsvars starp visiem šiem trim mērķiem, un tas būs viens no svarīgākajiem klimatu politikas un enerģētikas komisāru uzdevumiem. Uh, Tā ir jauna iespēja radīt jaunu līdzsvaru starp mūsu mērķiem un instrumentiem, un beigās gribētu uzsvērt, ka, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju ilgspējīgā veidā, bet arī mūsu noturību pret enerģētikas krīzēm, mums ir e, jāpārtrauc e, situācija, kurā energoresursi tiek lietoti kā politisks spiediena līdzeklis. Tātad daudz mērķi mums ir un uh, ļoti labi, ka mēs varēsim kopā strādāt, un tāpēc ir šī kopīga uzklausīšana. Lūdzu, Lovijas kungs, tagad dodu atkal vārdu jums. Of of ir jautājums par uh, reglamentu. Jā, priekšsēdētājs atvainojos, ka kavēju, bet pirms sākt uzklausīšanu es gribētu uh, pieteikt reglamentu jautājumu no sociāldemokrāta grupas 70 pēdējās 72 stundās eh, Kaņetes kungs ir divas reizes mainījis savu finanšu deklarāciju uh, Eiropas parlamentam. Tas rada sajukumu par to, vai jūrī komiteja pareizi ir izvērtējusi viņa atbilstību prasībām, un tāpēc es formāli lūdzu jūs abu komiteju priekšsēdētājus Es atvainojos, tas nav reglamenta jautājums, saka Buzeka kungs. Important, Mr. Mr. Tas ir ļoti svarīgi, priekšsēdētāji. Ask the both, you, both of you to get. Es lūdzu jūs abus sakontaktēties ar jūrī komitejas priekšsēdētāju un nodrošināt to, ka situācija ir atrisināta attiecībā uz kandidāta a, finanšu interešu deklarāciju. Mēs varam uzklausīšanu uh, noturēt, bet pirms mēs izvērtējam komisāram at kandidātu, mums ir jānoskaidro šī situācija, jo pēdējo 72 stundu laikā kandidāts ir divas reizes mainījis savu uh, finanšu interešu deklarāciju. Tas ir mūsu sociāldemokrāta grupas lūgums. Going... Tas ir skaidrs, ka pirms izvērtēšanas mēs to pārbaudīsim. Uh, Un tagad uh, izskaidrošu uzklausīšanas struktūru. Komisāra āmata kandidāts eh, tātad eh, sākumā varēs izteikt ievadvārdus, teikt ievadrunu, Un no iepriekšējās itras uh, uzklausīšanas uh, tur bija 15 minūtes, kādreiz mēs devām 10 minūtes NV komitejā. Ja komisāram vajag ilgāku laiku, mēs varam būt elastīgi un tāpat arī rīkosimies pārējās kopīgajās uzklausīšanās. Uh, Un pēc tam eh, sēdz noslēgumā kandidātam būs vēl 5 minūtes noslēguma vārdiem. Pēc tam būs 45 jautājumi no deputātiem, un debates notiks saskaņā ar ping-pong principu, proti viena minūte jautājumam un divas minūtes atbildēji. Nevarēs uzdot papildu jautājumus. Jautājumi netiks grupēti tematiski. Pirmajā jautājuma kārtā izteiksies politisko grupu pārstāvji. Un tad mēs eh, rīkosimies tādā eh, secībā, kā tas notiek plenārsēdēs. Gribētu lūgt kolēģus ievērot uzstāšanās laiku, došu piecu sekundžu pielaidi Um, deputātiem un 10 sekundžu pielaidi komisāram šajā jautājumā. Pēc tam izslēgšu mikrofonu. Tam varēsiet arī sekot un uh, vēl atzīmēšu, ka ir paredzēts tulkojums 23 valodās. Visi runātāji var brīvi runāt savā dzimtajā valodā, bet gribētu atgādināt, ka mums ir mutiskais tulkojums un tāpēc nevajadzētu runāt pārāk ātri. Debates eh, tiek eh, tiešsaistē straumētas eh, parlamenta tīmekļa vietnē un būs iespējams arī noklausīties, noskatīties video arī vēl.